raksts jautājums komisijai, kur iesniedz eh, Pārišu kungs lauksaimniecības eh, laukatīstības komitejas vārdā jautājums par vidus jūras valstu tradicionālo uzturu. Jautājums eh, un, un uzturs, es ceru, pie kura pieturās lielākā daļa no šī parlamenta ar ļoti pieņemamiem rezultātiem. Un tagad uz piecām minūtēm vārds Pārišu kungam, lai viņš varētu prezentēt savu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu sajūsmināts, ka jūs atbalstāt vidusjūras tradicionālo uzturu. Un ka lauksaimniecības eh, komitejas priekšsēdētājs E, gribu uzteikt šos divus ļoti svarīgos jautājumus, kurus mēs skatām šorīt. Viens no tiem, vien, vien no tiem mēs pabeidzām skatīt, tā bija dzīvnieku pārvadāšana, un šis otrs jautājums - vidus jūras diēta. E, kāpēc šis jautājums man šķiet tik ļoti nozīmīgs? Jo ministru padomas eh, sanāksmes laikā, kas notika Briselē 16. jūlijā 2007. gadā, Eiropas komisija atkārtoja savu pilnu atbalstu, lai izvirzītu vidusjūras diētas, eh, kā cilvēces nemateriālā mantojuma sadaļu UNESCO Un mēs gaidām atbildi no attiecīgās UNESCO komitejas. Vai Eiropas komiteja eh, plāno veidot atbalstu stratēģiju šādai izvirzīšanai? Mēs virzamies uz priekšu šobrīd ļoti strauji. Es atkal uh, vēlos pārstāvēt gan lauksaimniecības komiteju, gan arī visus deputātus, tad, kad mēs runājam par dietu kā tādu, jo vienas eh, no, lielis, viena no lieliskajām lietām, kādu, ar kur mēs saskaramies Eiropā, ir daudzveidība un kultūra, un eh, kultūras daudzveidība, un mūsu uzturs ir neatņemama tā sastāvdaļa. Vidusjūras tradicionālais uzturs ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa. Ko tad īsti nozīmē šis vidusjūras tradicionālais uzturs? Mēs par to varam ilgi un plaši. Ehm, eh, tas, tas nozīmē uzturs kultūras, kurās, eh, kurā ir eh, daudz eh, zivju produktu, olīveļas, svaigu dārzeņu, un es vēlos arī pats norādīt, ka es labprāt šo to lietoju uzturās, tas ir uzturs, kas ir piesātināts, kas, kurā ir nepiesātinātās taukskābes, kas palīdz samazināt holesterīnu līmeni samazināt eh, dažādu slimību risku, tā skaitā arī demens risku, un tad, kad eh, mēs eh, apmeklējam vidusjūras valsti, mēs redzam, ka šo valstu iedzīvotāji ir ļoti dzīvespriecīgi, un tad, kad mēs dodamies uz vidusjūras valstīm, ir tīpaši, kad mēs vēlamies vairāk saules, tad mēs parasti meklējam arī ļoti garšīgo vidusjūras uzturu. Un es domāju, ka mums pret šiem jautājumiem ir jāizturas nozīmīgi tādā laikā, kad tad, kad mēs saskaramies, ka viss aizvien vairāk tiek uniformizēts un jaunās paudzes izaug, kuras, kuras tiek bombardētas ar ātrās ēdināšanas ķēdēm, bet šīs e, ķēdes ir jau nu, pat ieskāvušas visu Eiropu, taču es gribu norādīt, ka lai gan tām ir sava loma, tomēr būtu briesmīgi, ja tuvāko gadu laikā ceļojot e, pa Eiropu, mēs atrastu tikai ātrās ēdināšanas iespējas Tad, kad jūs ceļojat Amerikā, it īpaši rietumkrastā, jūs neatrodat vispār neko citu, kā tikai jātro ēdināšanu, un tas ir pats pēdējais, ko mēs vēlētos Eiropā. Tāpēc es aicinu atbalstīt vidusjūras uzturu, un tā ir ļoti laba doma gan kultūrai, gan daudzveidībai un nākotnē. Mums ir jādomā par citām dažādām diētām un uzturiem Eiropā, jo es pilnīgi skaidri vēlos sacīt šorīt, ka es no viss sirds atbalstu vidusjūras tradicionālu uzturu, bet Es šeit neuzstājos tikai tāpēc, lai vienkārši atbalstītu vidusjūras uzturu, ka ir arī citas dažādas diets Eiropā, kuras ir tieši tikpat labas, bet ar dažādu kvalitāti, ar dažādām uzturvielām. Taču šis ir sākums daudzām lielām, un es tik tiešām gribētu zināt un dzirdēt no komisijas, kā tā ir aplēmusies atbalstīt šo jautājumu. Jo mēs vēlamies veicināt gan vidusjūras uzturu lietošanu tagad, gan nākotnē. Paldies, kolēģi Pariš, un tagad vārds komisāram Špidlam, lai viņš varētu rieģēt komisijas vārdā. Vāženi, pane predsedo. Priekšsēdētāja kungs, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Sākumā eh, gribētu uzsvērt to, cik svarīgs ir veselīgs uzturs slimību profilaksē. Jūs, kā deputāti, zināt, ka Baltā grāmata stratēģija Eiropai attiecībā uz veselības problēmām un uzturu un lieko svaru, kas tika pieņemta 30. maijā 2007. gadā, to pieņēma komisija, ka tā apkopo visas kopienas politikas, kuras var dot ieguldījumu uh, uh, uztura ieradumu um, uzlabošanā un liekā svēru novēršanā. Šeit ir runa par sabiedrības veselības, uh, uzturu jautājumiem, transports, reģionālā politika, izglītība, statistika un arī lauksainiecības politika. Un viens no labākajiem piemēriem ir komisijas iniciatīva par uh, augļiem skolās. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt mūsu bērniem jau pašā dzīves sākumā ieviest veselīgus ēšanas pārādumus. Un 90 miljonu eiro ir paredzēts šim te projektam, lai piegādātu svaigus augļus skolām. Un šis konkrētais jautājums tika uzdots attiecībā uz vidus jūras eh, valsts tradicionālā uztura eh, izvirzīšanu eh, kultūras mantojuma sarakstam. Mans priekšgājējs Kipriāno kungs uzsvēra šo jautājumu lauksaimniecības padome 2007. gada jūlijā. Komisija atbalsta šo iniciatīvu. Tas ir kaut kas tāds, kas var veicināt veselīgu uzturu uh, ievērošanu Eiropā. Un tomēr Eiropas uh, komisijai nav formāli uh, kompetences atbalstīt šādu te nomināciju, jo Eiropas komisija nav UNESCO dalībniece. Līdz ar to mēs nevaram iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Un tomēr es ceru, ka dalību valstīm izdosies uh, panākt šo mērķi un ka tās panāks citu Eiropas Savienības dalībvalstu atbalstu. Komisāri, mēs tagad pāriem pie runātājiem e, politisko grupu vārdā, un vispirms es dodu vārdu Rosai Miguelesai no sociāldemokrātu grupas uz trim minūtēm. Vispirms es gribētu pateikties komisijai un e, atbalstam attiecībā uz šo kandidatūru, vidusjūras e, diētu, ja vidusjūras nacionālu uzturu kandidatūru e, UNESCO nemateriāla mantojumam. Šeit ir svarīgi atcerēties, ka mēs saskaramies ar kultūras jēdzienu, un jēdziens diēta ir daudz plašāks nekā uz, uztur modelis. Jānorāda arī tas, ko sacīja Eh, kolēģis eh, Pārišs, eh, vidusjūras diēta ir ar ļoti nozīmīgu lomu veselīgu dzīvesveidu veidošanai un lai novērstu tās slimības, kas ir saistīts ar nepareizu uzturu vai fiziska vingrinājuma trūkuru. Taču vidusjūras uzturs šajā gadījumā ir vēl tālākajoši, ieskaitot arī raksturīgo dzīvesveidu, baudīt uzturu sabiedrībā, un tas ir saistīts ar konkrētu teritorijas sainaus tipu un ar sabiedrībām, kura gadsimtu garumā ir veidojušas kultūru, mākslu, tradīciju un e, e svētkus, kas ir saistāmi ar šo vidusjūras diētas koncepciju. Un tad, kad ir noskaidrots, ko man un lielākajai daļai, kas e, dzīvē šajā vidē, ir nozīmē vidusjūras diēta, un cik nozīmīga ir šī kandidatūra, un mēs apsveicam komisijas eh, nodomu strādāt šajā virzienā. Mēs uzskatām, ka lai gan komisija varbūt Eh, lai gan komisija nav eh, UNESCO locekla un nepiedalās lēmumu pieņemšanas procesā, eh, tomēr komisija var atbal, varētu atbalstīt šo kandidatūru ar netiešām darbībām, kas pozitīvā veidā atsauktos un ietekmētu uztveri tam, ko mēs saucām par vidusjūras dietu un par balsošanas procesu un runāt par visām šīm iespējām būtu noderīga Eiropas komisijas formāla deklarācija atbalstot pieņemot šo kandidatūru, jo ir arī citas starptautiskās organizācijas, kā piemēram FAO, ves, uzturorganizācija, veselības aizsardzības organizācija un citas, kas ir sagatavojušas šādas atbalsta deklarācijas. Un runājot par nākamo pārvaldības plānu. Mēs uzka, saprotam, ka komisijai vajadzētu iesaistīties, atbalstīt darbības, kas ir pārrobežu, transnacionālas, kas tiek piedāvātas. Mēs dzīvojam starpkultūra dialogu gadā, un viena no sadaļām šajā dialogā ir mūsu vidusjūras kaimiņi eh, Marokas karaļvalsts. Un it īpaši, ņemot vērā to, ko jūs jau sacījāt, eh, komisija, eh, komisijas pārstāvi, ka ir nozīmīgi veicināt uh, šo tradicionālo uzturu. Tāpat arī eh, komisija var meklēt atbalstu, īstenot diplomātisko darbu šajā jomā, it īpaši runājot Eh, par ārpuskopienas vidusjūras valstīm un vēl tālāk nekā vidusjūras kaimiņu valstis. Tāpēc, komisāri, mēs aicinām komisiju izrādīt savu gatavību sadarboties un atbalstīt darbības, kas eh, ir sagaidāms tuvāko mēnešu laikā šajā jomā. Paldies! Eh, paldies, Migēlis kundze, un tālāk Alde grupas vārdā mēs dodam vārdu Haci Markākis kungam uz divām minūtēm. Mikro, mikro, mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies par šo jautājumu, paldies arī komisijai par uh, atbildi. Eiropu pasaulē apskauž daudz lietu dēļ par mūsu modi, par mūsu dzīves stilu, par mūsu sociālajiem apdrošināšanas sistēmu, un arvien vairāk mūsu apskauž tādēļ, ka mums ir šāda uzturē, uztura. Uh, kultūra. Un tas visveselīgākais uzturs, vidusjūras uh, uzturs, tas ir jāizvirza centrā. Par ko šeit ir runa? Kāda definīcija? Šī vidusjūras uh, uzturs, tas ir tipiski Krētas salai, lielai Grieķijas daļai un Dienvidu Itālijai un Turienes šis jēdziens vispār nāk. Galvenais, uh, galvenā daļa, kā jūs jau teicat, komisārtais uh, kungs, ir olīva eļļa. Tas ir Eiropas sākotnējs produkts, un tas ir jāsargā vēl labāk. Pie vidusjūras uztura uh, pieder arī maize, kas ir bagāta šķiedri vielām, eh, augļi, kas ir iekļauti arī skolas programmās, eh, zivis un, protams, arī nelielā daudzumā arī vīns, zinātniski ir pierādīts, un tas ir eh, Britu medicīnas apvienības pētījums 2008. gads, kā vidas jūras uzturs sniedz savu ieguldījumu Tas samazina gan sirdslimības, gan diabētu. Otrā tipa ir mazāk saslimšanas ar vēzi, ar Alzheimeru, ar Parkinsonu. Šīs slimības tiek apkarotas. Katrs apmeklējums Krētas kapsētā, jūs, jums to pierādīs. Ja jūs paskatieties, katru cilvēku mirst, cik ilgi viņi dzīvo, arī mans tēvs no šīs stāsts, jūs to redzēsiet. Vidusjūra diēta iegūs, protams, atbalstu pasaulē un ir ļoti būtisks solis iekļaut to pasaules kultūras mantojumā. Es ceru, ka komisija centīsies to panākt. Mums arī jāparaugās, ja Ķīna un Indija pārņem amerikāņu uztura veidu, tad tam ir trīskārt negatīva ietekme, dāmas un kungi. Pirmkārt, uh, pasaules iedzīvotāju veselības līmenis pasliktināsies, ir masu dzīvnieku turēšana, visu negatīvo ietekmi, treškārt metāna produkcija, jo lielākā daļa no gaļas ir uh, lielopu gaļa, tiek uh, palielinās metāna ražošana, un uh, tas ir ļoti slikti. Paldies Periškungam. Lielas paldies. Tagad vārds UN grupas vārdā. Musu Mekī kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, Komisārkungs, cienījamie kolēģi, Eiropas Savienības lēmums atzīt um, vidusjūras valstu tradicionālo uzturu, kā UNESCO cilvēks nemateriālo kultūras mantojumu, ir saistīts ar cilvēku identitātes tiesībām un ir cieši saistīts ar, vi ar viņu apdzīvoto teritoriju. Mēs redzam, ka Spānija, Grieķija, Maroka, Itālija nevar gluži vienkārši aprobežoties ar šādu prestīža, at, ar šādas prestīžas atzīšanu, saņemšanu, mums ir jācenšas aizsargāt arī eh, šo te valstu ikdienas pārtiks un uztura režīmu. Tas nozīmē, ka ir jāievēro labs pārtiks principi, ir jāņem vērā arī sezonālie produkti, tam visam ir jābūt dabiskam, bez uh, kaitīgām ķīmiskām piedavām. Uh, Mēs jau esam redzējuši arī starptautiskajā līmenī, ka šāda veida uzturs eh, paildzina cilvēku mūžu, jo īpaši runa ir par vīnu, kas tiek ražots šajā reģionā, augļiem, dārziņiem. Tie visi ir unikāls un raksturīgi tikai šai teritorijai. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešama specifiska stratēģija šīs te. Uh, um, tradicionālā uztura aizsardzībai un aizstāvībai, un komisija to varētu arī darīt. Paldies! Tagad vārds uz divām minūtēm Gerēro kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt šo iniciatīvu, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku kultūru, jo īpaši uztura jomā, par ko liecina eh, šī te. Uh, vidusjūras valsts racionāla uztura atzīšana par UNESCO cilvēces nemateriālo kultūras mantojumu daļu. Šis mērķis ļaus atzīt un arī atzīt šīs kultūras e, un uzturu vērtību un arī to aizstāvēt visās vidusjūras valstīs, kur e, šis uztura režīms ir labi pazīstams. Runa ir par uh, žāvētiem augļiem, zīvīm, piena produktiem, dārzeņiem, olīveļu un tā tālāk un tā joprojām. Bet mēs redzam, ka ir arvien mazāk un mazāk iedzīvotāji, kas savā uzturā lieto šo tradicionālo uzturu. Tāpēc ir nepieciešama pasākumi, lai aizsargātu tradicionālo kultūru vidusjūras valstīs. Uh, Tas, diemžēl, netiek darīts kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas ietvaros. Tas būtu jādara, lai garantētu arī ienākums uh, šo reģionu lauksaimniekiem, kas uh, ražo tradicionālās uzturvielas un tradicionālo produkciju. Ir nepieciešami pasākumi, kas uh, stātos pretī pašreizējiem pasākumiem un kas ļautu mums aizsargāt visu uh, šo te kvalitatīvo produktu ražošanu. Un tie ir jautājumi, kas ir komisijas kompetencija. Paldies, Gerēro kungs! Tagad vārds Kapulis Santos kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, ir ļoti grū, ir, ir ļoti grūti runāt par šo jautājumu, tāpēc, ka tas iekļauj vairākus aspektus - veselību, kultūru un citus. Es domāju, ka nav šaubu, nav nekādu arī no zinātniskā viedokļa šaubu par to, cik šis tradicionālais uzturs ir vērtīgs un cik tas pozitīvi ietekmē veselību, kā jau tas tika teikts iepriekš. Uh, rīsi, eh, dārzeņi, augļi, zīvis, olīveļa un citi. Um, kultūras ziņā jāsaka, ka šīs minētās produkcijas pārstrādāšana ir saistīta ar tehnoloģijām, kas eh, bija pazīstams jau grieķu romiešu laikos. Uh, Un mēs varam novērot, ka arī šobrīd vēl joprojām šī tradicionālās ražošanas metodas eh, tiek izmantotas šajā reģionā. Lauksaimniecības nozarē, dzīvsaimniecības nozarē, arī eh, turisma nozarē eh, šis uzturs ir svarīgs. Un mēs, diemžēl, redzam, ka Un mēs redzam, ka lauksaimniecības jomā runē par uh, tādu veidu produkciju, kas ir ārkārtīgi konkurētspējīga, bet, diemžēl, netiek eh, pietiekami aizsargāta um, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Tas, ka mm, vidusjūras valstu tradicionālais uzturs tiek atzīts par um, cilvēces nemateriālās kultūras mantojuma daļu, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas ir ne tikai kādas um, dalībvalsts interesēs, bet tas ir visas Eiropas Savienības interesēs. Paldies, tagad vārds Tētera Elskungam uz vienu minūti. Un priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, aptaukošanās kļūst par ļoti nopietnu problēmu. Visās Eiropas valstīs it īpaši šī problēma skar jauniešus. Eksperts saka, ka mēs gribam, lai mūsu bērni būtu veselīgi, un tāpēc ir nepieciešams veidot pareizi šo bērnu uzturu, un šeit ir jāpiemina arī vidusjūras diēta, kas piedāvā daudz priekšrocības veselīgu uzturu ziņā, un tas ir daudz vērtīgāk par naudu. Eh, Karino kungs ļoti slavens eh, itāļu šefpavārs arī ir saņēmis balvu par um, sasniegumiem vidusjūras diets virzībā, un uh, tad, kad mēs runājam par UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras ma mantojumu, uh, šeit ir jāņem vērā situācija uh, mūsu virtuvē un arī plašāk. Tā nav tikai pasta, bet tas ir viss mūsu dzīves veids, dzīves cikls, fiziskie vingrinājumi, vīns, olīveļa ir ļoti labi, tas viss pazemina holesterīna līmeni asinīs ir arī antioksidējoši efekts un pateicoties vidusjūras uzturam, Itālijas iedzīvotāji ir uzstādījuši Eiropā ilgdzīvošanas rekordu. Ir arī ļoti laba attiecības starp ķermeņa masu un dzīves ilgumu. Es uzskatu, ka šis uztur jautājums ir ļoti svarīgs, līdz jūras diēta ir ļoti interesanta. Es ceru, ka parlamentā mēs varēsim arī izdarīt praktisks secinājums no visas šīs diskusijas. Paldies! Quanto tempo, Presidente? Un minuto e medio. Perfetto. Pusotras minūtes. Labāras kungam priekšsēdētā kungs. Komisāra kungs. Esmu ļoti gandrīz un pateicīts lauksaimniecības tiesības komitejas priekšsēdētājiem Periškungam par to, ka viņš ir uzsācis visu šo jautājumu par vidusjūras valstu tradicionālo uzturu, ņemot vērā arī ļoti svarīgo sanāksmi ar ekspertiem, kas notika lauksaimniecības komitejā. Vidusjūras uzturs ir daļa no vēsturiskā un kultūras mantojuma. Tāpēc nevar noliegt, ka šis uzturs ir ļoti veselīgs. Un komisija Baltajā grāmatā pret aptaukošanos ir norādījusi uz šo vidusjūras uzturu, sakot, ka tas ir tā kā dabiskais medikaments, kas spēj tik galā ar ļoti daudzām veselības problēmām, un sasniegumi šai ziņā ir pierādīti arī zinātniski. Šim uzturam arī ir augsta reputācija ārvalstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit ir jārunā par plašāku dietu. Principā šeit vajadzētu pasvītrot eh, šīs mm, diētas unikālo raksturu. UNESCO varētu mums piedāvāt arī attiecīgo definīciju, attiecīgi, kas palīdzēs vēl tālāk nosargāt um, šī uztura unikālo raksturu. Gribu griezties pie Periškunga. E, ja mēs runājam vispār par Eiropas gastronomijas um, specifiku, tad šeit neatņēma sastāvdaļa ir vidusjūras diēta, bet bez tam ir arī vēl citi uztura veidi, uztura tradīcijas komisija cenšas attīstīt, uztur ideoloģiju attīstot iepriekšējo, eh, iepriekšējo dokumentu būtību, bet tagad mm, mēs runājam par to, ka varētu iekļaut šo diētu arī UNESCO sistēmā. Bet jāizmanto arī diplomātiskās iespējas virzīt šo diētu tālāk. Paldies, Batiloka kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka vidusjūras uzturs varētu palīdzēt apkarot aptaukošanos, bet ne tikai pret aptaukošanos tā labi, līdz arī pret eh, sirds un asinsvadu slimībām. Tā efektīvi palīdz. Mēs nevaram likt visiem ēst saskaņā ar vidusjūras uzturu principiem, tomēr mūsu uzdevums ir vērst uzmanību uz priekšrocībām, kas izriet tieši no šī uztura. Mēs varētu identificēt eh, nosaukti ingredienti, sastāvdaļas, kas padara šo uzturu īpaši specifisku, varbūt mēs varētu aizsargāt šīs sastāvdaļas no negatīvas ietekmes, no, īpaši no vides negatīvās ietekmes. Vajadzētu veicināt šo uzturu globāli. Mēs varam imitēt, atkārtot atsevišķus šī uztura daļas Tagad runājot par kultūras mantojuma daļu, es domāju, ka tas ir jāpaturprātā kā šī daļa globalizācijas periodā. Paldies, un tālāk e, brīvais mikrofons. Sigievska kungs no sākuma. Vieta Švidzimnomorska zasuguje na ochronu i promociju, takže z innym... Paldies, priekšsētāji. Vidusjūras uzturs ir jāpopularizē un jāaizsargā vairāk iemeslu dēļ Tas ir ļoti populārs un nodrošina veselības, veselīgu dzīvesveidu. Tas ir svarīgi visām paudzēm, gan jauniešiem, gan bērniem, gan uh, uh pusauģiem, gan jau vecākiem cilvēkiem. Ir virknē dažādu informatīvu dokumentu, kas ir sagatavoti, un tā, tās ir labs pamats, uz kura balstīt savu vidusjūras uzturu aizsardzību. Labums veselībai ir pilnīgi skaidrs. Tas atvieglo dažādus sirds un asinsvadu apstākļus un domāju, ka nākamajos gados mēs to vēl labāk redzēsim. Paldies! Matsaki kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, uzturs, protams, ir ļoti svarīgs labai veselībai. Ir zinātniski neapstrīdam pierādīts, ka vidusjūras uzturs, kas balstās uz, uz Eiropas dienvidu daļu iedzīvotāju uzturu, nodrošina ilgāku un veselīgāku dzīvi. Savukārt amerikāņu ietekme ātriešie ēdieni, piemēram, rūpnieciski apstrādāti hamburgeri, cepti kartupeļi un saldumi, samazina dzīves ilgumu un rada dažādas slimības. Labs uzturs ir īpaši svarīgs bērniem, Tādēļ komisija ir jādara vairāk, daudz vairāk, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts popularizē šo vidusjūras diētu skolās un aizliedz izmantot tādus produktus, kas bojā veselību. Komisāra kungs, es īsti nesapratu, kāpēc es nav UNESCO biedrs, vai tā nevajadzētu būt? Tiene la palabra la señora Tomasevska. Tomaševskas kundze tālāk. Priekšsētāja kungs, labāk ir izmantot labu uztaru, nevis vienkārši atdarināt un kopēt modernas pārtiks ražošanas tehnoloģijas. Kā jūs minējāt, mūsu holesterīna līmenis mums visiem nāks pa labi, ja tas būs zemāks un mēs varētu izmantot jau sen pastāvošas tradīcijas, kas nodrošina labu veselību, un tieši to nodrošina vidusjūras uzturs, un es priecos, ka tas ir piemērots UNESCO pasaules mantojumam. Paldies! Debašus, debates noslēgs Martīnez kungs kuram ir tāds pats vārds kā mans runātājs. Priekšsēdētāji, Es priecājos, ka tas ir eh, britu kolēģis Pariškungs, kas ir iesniedz šo eh, priekšlikumu, jo eh, var teikt, ka romiešiem savulaik bija taisnība, kad viņi devās uz Lielbritāniju un ieved tur savu vīnu un olīveļu. Šis jautājums ir ne, ne tikai svarīgs no simboliskā viedokļa, un runa nav tikai par Helsinku aģentūru, bet vajadzētu panākt to, ka komisija nespēr soli atpakaļ. Vispirms ir jāsniedz palīdzība mandeļu ražotājiem, jābeidz uzbrukt olīveļas ražotājiem, jo īpaši Andalūzijā un citur, jābeidz uzbrukt uh, zilā tunča zvejotājiem vidusjūras uh, valstīs un jābeidz uzbrukt vīna ražotājiem, uh, aparot visus uh, vīna laukus. Es domāju, ka mēs uh, varētu organizēt Portugālē attiecīgu tikšanos ar nepieciešajiem produktiem, lai pārnātu šos jautājumus. Paldies, un, paldies, un tagad vārds Špīdlis kungam. Dāmi, pānove, komi... Dāmas un kungi, Eiropas komisija, pamatojoties uz stratēģiju, kas iekļauta Baltajā grāmatā, atbalsta visus priekšlikumus, visus ieteikumus, kas palīdzēs sasniegt veselīgu uzturu. Eiropas komisija aktīvi atbalsta visu šīs ierosmes, tomēr mēs nevaram atbalstīt ļoti šauru uztura skatījumu, it īpaši ņemot vērā, ka ir lieli atšķirības starp dažādām dalību valstīm, tāpat kā atšķirības starp dažādiem reģioniem. Protams, ir arī atšķirības arī pašās vidusjūras valstīs, vidusjūras valstīs, bet tas nenozīmē, ka tas, ko es esmu minējis, ja, ievadā norādīt uz to, ka komisija atbalsta šo vidusjūras uzturu iekļaušanu UNESCO kultūras mantojumā. Protams, mēs to atbalstam, pat ja mēs neesam UNESCO biedrs. Es esmu pārliecināts, ka ir veidi, kā atbalstīt šo te izvirzīšanu. Es vēlētos komentēt um, vienu no komentāriem, kuram es nepiekrītu. Es neredzu nekādu pamatu, lai atkārtot izvērtētu Somijas aģentūras izvietojumu. Es nešaubos, ka ļaudis, kas ir pietuvināti aģentūrai, kas tajā strādā, es pārliecināts, ka viņi ir pilnīgi spējīgi aizsargāt un izpildīt šīs aģentūras mandātu. Manuprāt, šīs aģentūras novietojums ir pareizi iz, izdarīts. Paldies! Paldies komisāram Es nezinu, vai ir kādas pretrunas starp grupām un dalību valstīm, bet šī debatē, debatē nekādas šādas neskaņas nav parādījušas, piemēram, starp Poliju un Vāciju, vai Portugālu un Spāniju, vai Vāciju un Lielbritāniju, Grieķiju un Kipru. Manuprāt, ir pilnīga vienprātība atbalstot šo priekšlikumu. Jebkurā gadījumā paldies visiem! Tagad mēs pārtrauksim sēdi uz pāris minūtēm. Un šo debatu esam pagrījuši laikā, un tā bija diezgan mierīgi. Visi ļoti rūpīgi ieklausījās. Tātad sāksim balsošanu 12. Paldies!